Kolēģis! Labrīt, dārgie kolēģi! Es gribētu lūgt jūs ievērot kārtību un klusumu zālē. Un sāksim ar ziņojumu par notikušo koordinātoru sanāksmi vakar. Tātad eh, attiecībā uz eh, EMS rekomendācijām un Fleckensteina kungu ziņojumu koordinātori piekrita Fleckensteina kunga lūgumam sākt diskusijas kopā ar ēnu referentiem ar padomi. Šis mandāts ir balstīts uz parlamenta pozīciju pirmajā lasījumā, kas tika apstiprināta Strasbūras plenāra sesijā decembrī. Un tādējādi komitejas priekšsētētājs eh, eh, dod atļauju Fleckensteina kungām uzsākt eh, šīs sarunas ar padomi kopā ar ēnu referentiem. Tālāk par referentu un tekstu projektu sagatavotāju nosaukšanu. Visi ziņojumi ir saistīti ar aviācijas un lidostu pakotni. Lūdzu, ievērot klusumā, cen priekšsādātājs. Eh, Tātad eh, lēmums, eh, koordinātoru lēmums attiecībā uz uh, rokšķu piesārņojumu ierobežojušām ierīcēm lidostās tālāk laikā laika nišu piešķiršana Eiropas Savienības eh, lidostā saistībā ar 1967. Eh, gada direktīvas eh, pārskat, atcelšanu. Šeit atbildīgais ir referents no tautas partijas grupas. Tālāk. Uh, Horizonta 2020 noteikšana, tā ir ietvar programma pētniecībā un inovācijām. Viens atzinums, kā jūs zinat, atzinumi tiek sagatavot pēc rotācijas principa, un līdz ar to šis ziņojums aiziet ālda grupai. Tālāk seši mehānismi ziņošanai un uzraudzībai attiecībā uz siltumnīca efektu gāzu emisijām. Eh, koordinātori nolēma šeit nerīkoties, tāpat tika nolēmts neveikt nekādas darbības attiecībā uz līgumu noslēgšanu starp Eiropas Savienību un ASV par pasažieru datu reģistra informācijas apmaiņu, jo to veids pilsonisko brīvību partiju, un es atvainojos komiteju, un eh, šeit eh, mēs izmantojam piekrišanu piešķiršanas procedūru, tālāk attiecībā uz Eiropas jūrniecības un zivsaimniecības fondu, kas attiecās uz Eiropas satelīta navigācijas sistēmas īstenošanu un izmantošanu šis atzinums um, aiziet ECR grupai. Tad konkrēti tas būs par Galileo. Tālāk konku, uzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu konkurences programma nolēms nerīkoties. Tālāk skaņu līmenis, ko emitē uh, automašīnas. Uh, to, šo atzinumu sagatavos eh, sociāls un demokrāta grupēc rotācijas principu. Tālāk informācija saņemtie dokumenti. Paziņojums eh, par lidostu politiku lēmums pieņemts eh, nerīkoties, jo um, tas ir iekļauts jau pakotnē. Tālāk komisijas paziņojums par tās darba programmu 2012. gadām. Šeit mēs zinām, ka politiskās grupas plenāra sēdē naslajā rezolūcija attiecībā uz šo darba programmu. Līdz ar to nolēns nekādas darbības neveikt. Tālāk komisijas paziņojums par Atlantijas okeāna telpas jūrniecības stratēģijas izstrādāšanu Šeit atkal atzinums sagatavos sociālistu un demokrātu grupu, tālāk komisijas paziņojums par IKTS izaugsmēs eh, mm, apsakojumu 2012. gadām, pasākumu nekādu netiks veikt, tālāk komisijas paziņojums par Horizont 2020 ietvaru programmu, šeit arī nekādas darbības netiks veiktas, jo um, tas jau ir iekļauts iepriekšējos punktos tika nolēmts arī neko neveikt attiecībā uz nākamajiem diviem paziņojumiem. Viens ir saistīts ar um, vienkāršotāku PVN sistēmu, kas ir pielāgot vienotajam tirgumam, un uh, apvienotais padomas lēmums par Eiropas Savienības pozīciju attiecībā uz 13. pielikumu grozījumiem Eiropas ekonomiskās zonas nolikumam. Tālāk par komitoloģiju. Koordinātori piekrita priekšsēdētāja priekšlikumam uzaicināt komisāru, kurš atbildīgs uh, par uh, eko un uh, smago automašīnu pieturvietām attiecībā saistībā arī tēs direktīvu un deleģētajiem aktiem. Tāpat bija ierosinājums darīt kaut ko itālu sakarā vēlāk. Tālāk punktā citi jautājumi. Priekšsēdētājs koordinātors informēja par to, ka Ungārija ir pieteikusies, lai varētu izmantot uh, transporta un enerģētikas um, uh, darbības programmas fondus, uh, un Hans un Kālas bija pret Ungārijas uh, pieprasījumu tieši tāpat, kā mēs to darījām, kad Polija to centās dar, eh, šādu pašu pieprasījumu iesniegt. Tālāk ir 24 deputātu parakstīta vēstule, kas eh, kritizē sesto prioritāti TNT projektā. Tas ir savienojums starp Lionu un Turīnu. Šeit tiek eh, kritizēta tiesību sargājoša eh, iestāžu darbība tieši no Itāli, tāda Itālijas tiesību sargājošā iestāžu darbība, un koordinātori vienojās risināt šo jautājumu pakāpeniski. Tas ir vispirms nosūtīt vēstuli TNT koordinātoram Rinkos kungām, kur tikt pieprasīt detalizēta informācija par šo jautājumu, ieskaitot arī atbildes uz 24 deputātu jautājumiem un lūgumrakstu komitejā saņemtajiem jautājumiem šajā sakarā. Tad, kad mēs saņemsim šo atbildi, tad koordinātori padziļināti varēs apspriest 24 deputātu sūdzību kā, uh, par šo projektu. Tātad tas bija ziņojums par koordinātoru sanāksmi vakar vakarā Alkadrāja kungs un Krāmer kungs. Alkadrāja kungs, es eh, došu vispirms vārdu Krāmer kungām, un tad es reaģēšu. Krāmer kungs. Um die... Vēlreiz Alkadrāja kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es domāju, ka te noteikti ir radies kāds pārpratums. I... Priekšsēdētājs. Labi, es piekrītu, bet mums ir jāzina, kurš gatavo šo ziņojumu. Es gribētu ierosināt, lai jūs pēc iespējas ātrāk aprunātos ar sociālistu un demokrātu grupas referentu, jo mēs te vispār parlamentā darbojamies. Ček, es ierosinu to darīt šodien. Mm, tad eh, mēs eh, varētu sesijas beigās informēt sekretariātu par lēmumu. Fosters Kunz lūdzu. Paldies, priekšstādātāji. Es redzu, ka cilvēki apspriež lietas viens ar otru, bet es kā no mazās grupas gribētu, lai mums tiek dotas vairāk iespēju, lai mēs sagatavotu vairāk ziņojumus, bet sistēma ir tāda, kāda tā ir. Mēs varam visi par to gausties. Uh, bet es labprāt būtu rakstījis ziņojumu par pasažieru tiesībām, bet nu, tad nebija mūsu kārta. Un tagad eh, mēs vienkārši, ko mēs varam darīt, ir eh, censties darboties kā ēnu referenti, bet es domāju, ka ECR ļoti labprāt runātu ar tautas partiju grupu, sociālistiem demokrātiem un ALDE, kad parādās ziņojumi, kuros mēs gribam piedalīties, kur sagatavošanā gribam piedalīties. Es nedomāju, ka lietas tiek kārtot šādā veidā aizmuguriski. Priekšsādātājs, paldies. Tātad sociālisti un demokrāti saņem šo ziņojumu. Ja viņi teiks, ka viņi ir gatavi no tā atteikties, tad tas būs viņu lēmums. Man ir jāzina pēc iespējas ātrāk, kāds būs atrisinājums, lai var lietas virsīt uz priekšu. Tātad sociālisti un demokrāti un zaļie sanāk kopā pēc iespējas ātrāk. Van Dālēn kungs. Jā, voorzitter, ik zou dan... Priekšsēdētāja kungs, varbūt, ka mums vajadzētu precizēt, kad rāvī kungs. Es uh, dzēru kafiju kopā ar Krāmeru kungu un mēs mēģinājām vienoties par šo ziņojumu. Bet kādēļ tad vajadzētu uh, šo ziņojumu piešķirt Krāmeru kungam? Es jau arī varu iet kafiju dzert, ar ko es vēlos. Well, I, I don't think he wants to give it to Es domāju, ka viņš negrib to dot Kramer kungam, ne? Nu, jautājums ir tāds par to, kāda tad bija vienošanās, jo es saprotu, ka nav vienprātības par to, ko nolēma koordinātori. Kā jau Fosters kundze pamatot norādīja, mums ir tāda sistēma, ka tie, kam ir vairāk punktu, var pirmie izvēlēties. Un Tas ir tādēļ, eh, lai eh, lielās eh, grupas nedominētu. Piemēram, ņemot vairākas izvēles, un Alkadrāja kungs izmantoja šo iespēju. Tāda ir noteikuma, pēc kuriem mēs strādājam, bet, protams, viņiem ir tiesības pateikt, ka viņi nevēlas sagatavot šo ziņojumu, tad ziņojums atgriežas atpakaļ kopkatlā. Patreiz tas ir sociāls un demokrātu ziņojums. Ja tas mainīsies, tad es domāju, Alkatraujikungs tiks, mums par to informēs. Krāmerkungs, tātad mēs te nemēģinājām par kaut ko vienoties un diņģēties. Tātad ir jāieceļ referents. Un abas politiskās grupas gribēja katram ziņojumam iecelt divus referents. Un tad mēs teicām, jā, labi, eh, mēs darīsim, eh, mēs rīkosimies jums paprātam, un tad mazās grupas varēs strādāt lidostu paketes. Un tātad Alde grupai bija pirmā roka un pēc tam pie teikšanas tika arī zaļie. Mēs, protams, varam ar to aprunāties ar Saidu un katrā ziņā vajadzēja par to vienoties tā džentlmeniski. Tātad tas paliek sociāls un demokrāta ziņojums. Un vai viss tagad ir apmierināti par manu atskaitu par koordinātoru sanāksmi? Labi, paldies! Es gribētu arī jūs informēt par to, ka sociālistu un demokrātu grupai punktu skaits ir palielinājies par vienu, jo pagājušā nedēļā plenārsēdē patreiz viņu skaits pieaug šeit līdz 12. Tas nozīmē, ka sociālisti un demokrāti var izmantot 12 balsis, kas viņiem ir balsošanā šeit šajā komitejā, un līdz ar to viņi saņem vēl vienu punktu klāt. Uh, dalot ziņojums, kas ir kopkatlā. Tālāk nākamais punkts. Pirms pārējām pie balsošanas, vispirms vēl Fleckensteina kungām laim, dāls laimdzimšanas dienā. Viņš ir visjaunākais 31 gadnieks, ko esmu redzējis. Kā jūs zinat, Šī ir pēdējā diena, kad sekretariāta vadītāja ir Kasners Konze. Viņa mūs pametīs gada beigās, un šī ir mūsu pēdējā iespēja kā komitejai, redzot viņu šeit prezidijā, skat, noskatoties uz jums no augšas, dažreiz viņa krata galvu neticībā, citreiz piekrītoši māju, bet viņa ir palīdzējusi mums e, daudzus gadus komitejā, un viņas darbs ir bijis ne tikai objektīvs un labs, bet arī ļoti profesionāls. Un varbūt jūs zinat, ka mēs um, sagaid, sagatavojām grāmatu. Es no sākuma domāju, ka tā ir līdzjūtība grāmatu. Nē, bet tā bija grāmata, kuros, de, kurā deputāti varēja veikt savus ierakstus, pateicības ierakstus. Un mums par brīnumu izdevās pat noķert Kostas kungu un izmantojām iespēju, ka viņš ir šeit parlamentā un panācām, ka arī viņš veic savu ierakstu šajā grāmatā, kā bijušais priekšsēdētājs un komitejas vārdā. Jūs redzat, tur ir fotogrāfijas no dažādiem notikumiem Utas dzīvē, ieskaitot trīs koordinātors Alkadrāju kungu, Graša kungu un Maisners kundzi un Kremer kungu kuri izskatās eh, absolūti tādu entuziasmu pilnu un uzvilkt kādā sanāksmē. Un jūs redzat, ka mēs ļoti augstu vērtējām jūsu ieguldījumu, un šī grāmata ir pierakstīta pilna ar cilvēku laba vēlējumiem turpmāk nākotnē. komitejas vārdā es vēlos pasniegt jums šo grāmatu. Un šeit pat ir Maikls uz riteņa. Ļoti svarīga bilde. Gribu pasniegt jums šo grāmatu, un šeit meitenes nāk vēl ar dāvanām, ko deputāti ir sagatavojuši augstu vērtējot jūsu devumu un ieguldījumu. of course, I think I hope you will agree. Es ceru, jūs visi man piekritīsiet, ka mums vajadzētu dot Utei divas minūtes atbildēt mums. Jā, yeah, dear chair, dear members, I'm. Godātais priekšsēdētāji, dārgie kolēģi, es tiešām jūtos ļoti aizkustināta un paldies par jūsu sniegto atbalstu šo septiņu gadu gaitā. Tas bija ļoti stimulējoši, aizraujoši, fascinējoši, un es ļoti ceru, ka jūs sajutīsieties kā transporta ģimenes piederīgie, arī tālāk strādājot pie ļoti svarīgajām lietām, kā uh, TNT um, un dzelzceļa pakotne. Šie jautājumi ir ļoti svarīgi. Es gribētu pateikties tīpaši arī priekšsēdētājiem par uzticību un atbalstu ikvienā brīdī. Paldies! I know. Well, thank you very much. Paldies un vēl visu to labāko arī turpmāk. Un Mathieu. go Labi, tad šeit būs jādod vārds visu grupu koordinātoriem, bet lūdzu izskieties īsti pēc iespējas. Um, ik wil mijn beurt namens. Uh... Thank you, Jazeen. <laughs> ja, vielen Dank. Äh Outen. Um,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

next. Mrs. Tikau.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 previous viņš kādreiz bija EIB direktors. Anything that's got the northwest in it, Mr. Barge, is very important. Nodaļas direktors, uh, viņš uh, ieņem ļoti svarīgu amatu un tagad viņš ir PPP eksperts. Uh, nu, tā tas ir minēts manos dokumentos. Es tagad ļoti uzmanīgi klausīšu. It's a pleasure to Paldies, priekšsēdētāji. Man ir liels prieks un gods uh, stāstīt jums šorīt par šo tematu. Es varbūt uh, darīšu tā, ka pievērsīšos uh, virknē galveno jautājumu un dažus no tiem izskaidrošu sīkāk, jo bieži vien publiskā un privātā partnerība ir viens no tiem jautājumiem, kas netiek pilnībā izprasts. Pirmais, ko gribu jums apstiprināt, proti Eiropas uh, kopienā un Eiropas uh, plašākā telpā ir izveidota īpaša metodika PPP analīzēji. Šeit ir noteikta sabiedriskā sektora, privātā sektora atbildība un ir skaidri nodalīta atbildība un īpašuma tiesības gan privātam, gan sabiedriskam sektoram. Bet pēc būtības tas ir instruments, kā īstenot sabiedriskā sektora investīciju pārvaldību un mm, papildu instruments, lai sasniegtu sabiedriskā sektora mērķus. Ja mēs palūkojamies uz uh, to, kas ir uh, sasniegts Eiropas Savienībā PPP jomā, jāsecina, ka ir jau uh, īstenots liels investīcija apjoms, izmantojot šo formātu. Uh, ja mēs uh, palūkojamies uz uh, tiem uh, gadiem, kad ir lielākais investīcija apjoms, šeit ir runa par 30 miljārdiem gadā, bet gados, kad ir bijis mazāks investīcija apjoms, tad ir vismaz puse no šīs summas investēta. Šis instruments dod lielu ieguldījumu, lai nodrošinātu uh, Uh, investīcijas ar mm, nolūku īstenot sabiedriskā sektora mērķus. Jau tagad paskatāmies uz investīciju geogrāfisko sadalījumu. Tad uh, sākotnēji PPP instruments tika uh, izveidots apvienotajā karalistē un plašāk izmantots bet šobrīd situācija ir mainījusies. Šobrīd PPP tiek izmantotas visā Eiropas Savienībā. 2010. gadā Spānija bija tas tirgus, kur pēc uh, transakcija apjoma bija vislielākais uh, PPP īpatsvars. Tagad uh, apvienotajā karalistē PPP tiek izmantots vairs ne lieliem projektiem, bet arī mazākiem projektiem izglītībā un veselības aprūpē. Un 2011. gadā Francija pēc darījuma apjoma kļūs par PPP lielāko tirgu. To plaši izmanto uh, arī pārvaldība uh, dzelzceļa nozarei. Nākošais attēls. Ja mēs palūkojamies ne tikai uz to, ko dod PPP, bet arī kā tie iekļaujas uh, valsts uh, pārvaldes iestāžu uh, instrumentu klāstā, tad mēs redzam šādu ainu. Ja mēs palūkojamies uz valstu ekonomiku un PPP īpatsvaru tajā, tad mēs redzam, ka šīs, uh, uh, šis apjoms ir no 2,5% um, Vācijā līdz uh, aptuveni 6% Portugālē. Tas viss ir atkarīgs no um, nepieciešības pēc investīcijām un to, kādus instrumentus izmanto valdības. Uh, un PPP uh, tiek izmantoti mēr, dažādi mērķi sasniegšanai, piemēram, apvienotā karalistē, Spānijā, Portugālē, Vācijā, Polijā ir izvirzīti tālāk ejoši mērķi, kas uh, apsteidz Eiropas Savienības vidējos rādītājus. Ja mēs sadalām pa nozarēm, tad PPP vienmēr ir bijusi tā nozara, kur visvairāk tiek izmantotas publiskās privātās partnerības. Bet uh, tāpat liels īpatsvars uh, ir arī izglītības jomā un veselības aprūpē. Šeit gan projekta apjoms ir mazāks. Tālāk uh, runāsim par pamatprincipiem, par iemesliem, kādēļ tiek izmantota izmantotas PPP. Tas ir veids, kā piesaistīt papildu resursus un pieredzi, lai nodrošinātu politisko mērķu sasniegšanu. Uh, kolēģis jau minēja šos mērķus, uh, kas ir izvirzīti Eiropas Savienībā investīcija apjoma uh, ziņā. PPP nav tāds tomēr plaša spektra risinājums. Tomēr ir skaidrs, ka šobrīd ne nacionālajie budžeti, ne tirgus nespēja nodrošināt Eiropas Savienības izvirzīto mērķu sasniegšanu. Līdz ar to mūsu priekšā ir izaicinājums, kā saprātīgāk izmantot pieejamos finanšu resursus. Un šeit iekļaujas, uh, kā risinājums, arī PPP Tas palīdz uh, sabiedriskam sektoram piesaistīt uh, līdzekļus uh, ne tikai no valsts budžeta un um, Eiropas Savienības budžeta, bet no citiem avotiem. Un šis instruments ļauj ļoti rūpīgi programmēt investīcijas, saskaņojot tās ar Eiropas Savienības izvirzītajām prioritātēm. Kad mēs runājam par PPP, mēs runājam par ļoti stratēģisku finanšu instrumentu, kas uh, uh, palīdz uh, labāk organizēt resursu izmantošanu. Tomēr jāpatur prātā arī vairāki nosacījumi. Pirmkārt, jēdziens, ka PPP uh, netiek iekļauti bilancē. Uh, šāds priekšstats jau ir novecojis um, saskaņā ar Eirostat vadlīnijām par uh, budžeta deficītu. Tālāk ļoti īsi pastāstīšu jums arī par Eiropas investīciju bankas lomu šajā sektorā. Eh, pēdējo gadu laikā mūsu vidējās investīcijas gadā ir pārsniegušas 2 miljārdus eiro, un 15% eh, investīciju ir eh, bijušas tieši šādā formātā ņemot vērā investīcijas TNT tīklos. Finanses ir e, nepieciešams priekšnosacījums, bet nevienīgais priekšnosacījums, lai īstenotu uh, tālajošus politiskos mērķus. Protams, tikai loģiski ir uh, secināt, ka tā kā dalību valstīs tiek īstenotas PPP programmas, tad tas arī zina, kā šīs programmas darbojas. Bet reālā situācija ir tāda, ka veidojot sadarbību, informācijas un pieredzes apmaiņu Eiropas Savienības līmenī, mēs esam stiprinājuši valsts iestāžu iespējas pārvaldīt PPP programmas uz tādiem nosacījumiem, kas tām ir vairāk pieņemami. To mēs esam īstenojuši, pievēršoties uh, organizatoriskā potenciāla veidošanai, atbalstot arī strateģisko mērķu sasniegšanas programmas un strādājuši ar konkrētiem projektiem. Proti, mēs esam atbalstījuši labākās prakses uh, izplatīšanu šajā jomā. Un noslēgumā gribu norādīt, ka Eiropas Investīcija banka apzinās, ka ir nepieciešams sadarboties ar valsts iestādēm, lai uh, stiprinātu viņu spēju īstenot uh, plašā apjoma programmas. Un to mēs panākam ne tikai ar finansējumu starpniecību, bet arī sniedzot konsultācijas un padomus par to, kā labāk sasniegt uh, valsts uh, sektora mērķus. Un šeit viens pozitīvs piemērs ir Jessica programma par eh, struktūru fondu izmantošanu pilsētu attīstībai un uh, arī atbalstām lielus transporta un vides eh, projektus jaunajās dalību valstīs, un šeit ir gūta jau ievērojama pieredze uh, Un noteikti daudzi deputāti šai zālē paši no savas pieredzes zina, cik šis darbs ir bijis liederīgs. Esmu gatavs arī sīkāk apspriest konkrētos punktus. Paldies, saka priekšsēdētājs, paldies Baretkungam, Dekrainkur kungam. Ir pieteikušies Groša kungs, Kramer kungs, Kančēna kungs, Elka Drāvī kungs. Lūdzu, deputāti, kuri vēlas uh, piedalīties debatēs, uh, dariet mums to zinām. Tagad vārds Groša kungam. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies par paskaidrojumiem. Šodien vēlējos runāt tieši par finansējumu, nevis uh, par to, vai šādi instrumenti ir nepieciešami vai nē. Ne Es pats esmu pārliecināts, ka šādi finanšu instrumenti, ja tie tiek atbilstīgi izmantoti, noteikti ir noderīgi. Pirmais jautājums, eh, tas attiecas uz Dekrajankūra kunga prezentāciju. Cik lielā mērā jūs eh, varat novērtēt kāda uh, projekta finansiālo atbilstību, lai tas kalpotu par argumentāciju Eiropas komisijai finansēt šo projektu vai nē? Zweitens. Otrais jautājums. Ja valstis uh, jau ir veikušas priekšdarbus, uh, lai šādos projektos, eh, vai tiek organizēti arī valsts iepirkumi un kā tas ir saistīts arī ar nodokļu politiku, piemēram, eh, privātajos uzņēmumos. Vai tas varētu būt arī šķērslis šādu projektu īstenošanai, ņemot vērā pašreizējos apstākļus? Un tagad par projektu obligācijām. Pārlāk bija ļoti saistošas diskusijas par dzelzceļa nākotni. Jo runājot par dzelzceļa nākotni, protams, ir jāsaprot, kā dažādu uzņēmumu ieņēmumi varētu tikt novirzīti arī infrastruktūrā un operatoriem, jo, protams, mums ir jāsaprot, ka ir jāņem vērā arī operatoru intereses, lai varētu celt jaunu infrastruktūru. Vai jūs ņemsiet vērā arī uh, projektu obligāciju koncepciju, uh, sadarbojoties ar operatoriem, jo mums ir jāņem vērā, ka ir uh, jāizvairās no riskiem, lai tas finansējums, kas tiek piešķirts, būtu pēc iespējas pievilcīgāks. Pēdējais jautājums ir saistīts ar PPP programmām un arī projektu obligācijām zināmā mērā. Savos priekšlikumos jūs galvenokārt runājāt par tiem projektiem, eh, kas noteikti atmaksājas un kas eh, var palīdzēt gūt pēļņu. Protams, šādi projekti pakalpojumu sektoros būs ļoti grūti izmantot tieši tādu finansējumu struktūru, ja mēs runājam par projekta atmaksāšanu. Paldies! Paldies! Es uh, cenšos eh, šeit ievērot uh, secīgumu un arī uh, trīs minūšu laiku katram kolēģim. Tagad došu vārdu Elka Draugu kungam. Sai, tev trīs minūtes. Es un D grupa. Paldies! Paldies priekšsēdētāji! runājot par projektu obligāti. delegāciju Thank you, Chairman. Paldies priekšsēdētāji, paldies mūsu viesiem par ļoti izsmeļošo stāstījumu par tādiem sarežģītiem jautājumiem par to, ka jūs mūs tik pamatīgi informējāt. Man ir uh, pāris jautājumi. Tātad šeit mēs runājam par miljārdu lieliem aizdevumiem. Um, es uh, gribētu zināt, uh, kā jūs īstenojat pāraudzību par nodokļu maksātāju naudas izmantošanu, jo šeit ir paņemti aizdevumi, ir izdotas obligācijas, un kā jūs EIB nodrošinat, ka viss tiek darīts atbilstoši noteikumiem un ka saņēmēji ir uzticami. Tālāk par uh, to, kā tiek pieņemti lēmumi, kas tiks finansēts. Varbūt jums dažreiz ir arī tādi politiski apsvērumi, kādēļ tiek pieņemts lēmums kādu projektu finansēt. Kā tiek pieņemti šie lēmumi realitātē? Ja, teiksim, uh, kāds vēlas saņemt uh, aizdevumu no EIB, un eh, šīs pieprasījums tiek noraidīts, vai ir kāds apelācijas mehānisms paredzēts. Daudz mēs nezinām, kā šis mehānisms darbojas uh, iekšpusē. Mēs esam uh, redzējuši, pieredzējuši, ka Eiropas Savienībā ir īstenot tādi tiešām lieliski projekti, uh, Un ir arī tādi projekti, kas, diemžēl, nav bijuši veiksmīgi, un uh, šeit ir izšķērdēta nodokļu maksātāja nauda. Jā, šis ir mans pirmais pilnvārtermiņš, un tāpēc es varbūt visu tik labi nepārzinu, bet kā novērst kļūdas. Un trešais jautājums par PPP. Pirms pāris gadiem tika ieviestas apvienotās tehnoloģijas iniciatīvas trīs jomās - tīrās debesis, farmācija. Šajās jomās parlaments tās īpaši atbalstīja. Un vai jūs varētu paskaidrot, kāda ir atšķirība starp apvienoto tehnoloģisko iniciatīvu un PPP no otras puses, jo es zinu, ka uh, Uh, uzņēmējiem bija uh, lieli sarežģījumi šajā, šajā jomā, kad šī iniciatīva tika uzsākta. Paldies! Un pēdējais Kramerkungs, lūdzu. Paldies! Vācijā Mr. Chairman, thank you. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties arī uh, par šiem ļoti labajiem jautājumiem, kas tikai vēlreiz apliecina jūsu komitejas interesi par šiem jautājumiem. Šķiet vairāki no jums prasīja par atlases procesu. Kā projekti tiek uh, izvēlēti finansēšanai? Te es gribētu pateikt, ka Šie lēmumi netiek pieņemti uh, politisku apsvērumu dēļ, bet atbilstoši rīcību politikai. Es domāju, ka jūs redzat atšķirības starp politiku un rīcību politiku. Tas ir ļoti svarīgi. Mūsu pienākums ir atbalstīt Eiropas Savienības rīcību politiku, kas atrunāta vairākos dokumentos, kurus pieminēju savā prezentācijā. Un jums būtu svarīgi zināt, ka Eiropas Investīciju banka nodarbina vairāk nekā 280 speciālistu, inženierus un ekonomistus. Bankas pārsvarā tā nedara. Viņiem nav šādi speciālisti, bet mums strādā inženieri un ekonomisti, kas specializējušies uh, dažādās nozerēs, un viņi ļoti detalizēti izvērtē projektu pieteikumus. Viņi dodas uz vietām un pārliecinās par ekonomisko atdevi, piemēram, kāds būs ieguvums, ekonomiskais ieguvums sabiedrībai kopumā. Tālāk viņi pārbauda arī tehnisko projektu un vai tas ir sagatavots atbilstoši labākajai praksē. Tāpat viņi pārbauda uh, finansiālo dzīvotspēju. Uh, tāpat viņi pārbauda uh, ietekmi uz sociālo sfēru. Uh, Šīs visas lietas izvērtējam mēs paši, nevis ārējie eksperti. Un tad, kad mēs to darām, tad mēs ļoti daudz ko varam izvērtēt, balstoties uz savu iepriekšējo pieredzi citās valstīs un citās jomās. Tad rīcība politikā tiek noteikts mērķis, un mēs savukārt pārbaudām dažādos aspektus, lai pārliecinātos, ka šis projekts atbilst konkrētajai rīcība politikai. Kas attiecās uz apmēriem? Protams, banka, eh, kurā strādā mazāk nekā 2,5 tūkstoši cilvēku un atrodas galvenokārt Luksemburgā, mēs nevaram pārbaudīt visus mazos projektus. Tādēļ esam izstrādājuši īpašu sistēmu, kur mazie projekti tiek izvērtēti, izmantojot mūsu finanšu starpniekus izmantojot pamatkritērijus. Mēs nepastarpināti pārbaudam lielos projektus, tas ir tos, kas pārsniedz vairāk nekā 50 miljonus eiro. Tālāk par Atlas Mēsners kundze vaicāja, eh, kā ar šiem izmēģinājumiem attiecībā uz projektu obligācijām. Projektu obligācijas ir instruments, kas tika izveidots, lai pilnā apjomā darbotos nākamā finanšu iet ietvara laikā, bet komisija ir sagatavojusi priekšlikumu, lai realizētu izmēģinājumu šo schēmu. 250 miljonu ir atvēlēti galvenokārt transporta nozarē, nedaudz arī enerģētikai un telekomunikācijām, un mēs sagaidām 4 miljārdus, ka tas būs tas apjoms izmēģinājumu periodām. Tad no brīža, kad jūs to apstiprināsiet, jo ātrāk, jo labāk, jo pretējā gadījumā samazināsies šis izmēģinājuma laiks. Tālāk. Groša kunga jautājums bija par to, kāpēc izmantot grantus, kāpēc kredītus un kāpēc to visu jaukt kopā. Nu, varbūt, uh, eh, Olivie, jūs varat uzlikt atpakaļ septīto slaidu, septīto attēlu. Varbūt es tam pārskrēju pār pārāk ātri, jo tieši šādā veidā mēs ris skatām šo jautājumu. Ja Piemēram, mēs redzam, ka tas ir nodefinēts kā labs projekts, kam varētu būt laba finansiālā atdeve vai arī negatīva finansiālā atdeve investoram, varbūt augsti riski un zemi riski. Ja ir liela finansiālā atdeva un zems risks, tad Eiropas Savienības institūcijām tur nav ko darīt. Tirgus visu noregulēs. Ja ir maza finansiālā atdeva vai pat negatīva, tātad ar zaudējumiem, un tas ir saistīts ar augstu risku, tad iespējams, ka vajag galvenokārt izmantot grantus. Uh, visai bieži tie ir tieši pārobežu projekti, kas uh, ietilpst šajā kategorijā, un tur ir ļoti grūti piesaistīt privātos investorus, tādēļ ir nepieciešami vairāk grantu. Un pa vidu tām ir Zema finansiālā atdeve, augsts risks, tad ar nelielu daļu grāntiem mēs varam inducēt šī projekta veiksmīgu norisi. Atbildot Fosters kundzei, es gribētu teikt, ka Eiropas investīciju banka nestrādā ar nodokļu maksātāju naudu. Tā nav nodokļu maksātāju nauda, ko mēs izmantojam. Uh, Kredītus, ko mēs izsniedzām, mēs finansējam aizņemoties finanšu tirgos. Eiropas Investīcija banka ir viena no lielākajām obligāciju emitētājām finanšu tirgos. Bet tas tajā pat laikā nenozīmē, ka mēs mazāk uzmanības pievēršam tam, kā šie kredīti tiek izlietoti un atmaksāti. Gluži pretēji, varbūt, ja salīdzinām to ar grāntiem, tad eh, izsniedzot kredītu, mēs esam interesēti saņemt naudu atpakaļ. Uh, Tādēļ mums ir ļoti rūpīga uzraudzības sistēma, kas attiecās ne tikai uz projekta īstenošanu no tehniskā viedokļa, bet arī izvērtējot šī projekta spēju atmaksāt naudu. Nu, mēs ar to lepojamies. Un mēs uzskatām, ka šis finanšu instruments ir ar lielāku pievienoto vērtību nekā granti, jo grantu izlietošanai izsakot ir daudz grūtāk. Ja ir runa par kredītu, tad mums ir aizņēmējs un viņām ir jāsniedz viss nepieciešamā informācija, lai mēs pārliecinātos, ka kredītņēmējs būs spējīgs atmaksāt šo naudu. Tālāk Mm, apstrīdēšanas mehānisms vai pārsūdzības mehānisms. Jā, tāds ir. Varbūt es varētu eh, jums eh, ieteikt paskatīties mūsu mājaslapā, jo tur tas ir visai smalki aprakstīts. Tālāk, Alkadraujkungs par šiem reitingiem. Tas ir ļoti delikāts jautājums, tīpaši šīs dienas apstākļos. Mēs zinām, kā eirozonas eh, problēmas ir ietekmējušas valstu reitingus, kredīt reitingus. Uh, Un uh, varbūt mēs šeit liekam divas lietas kopā. Vispirms reitinga aģentūru lomu un to, kā tiek interpretēti reitingi, kas tiek piešķirt atsevišķiem uzņēmumiem un projektiem. Protams, mums ir jānovērtē konkrētu darbību kredītspēja. Šī sistēma nav ļoti laba, bet labākas mums nav diemžēl. Un tādēļ mēs pagaidām izmantojam to, kas ir arī attiecībā uz projektu obligācijām. Un es domāju, ka tagad es varētu dot vārdu savam kolēģim, lai atbildētu uz jautājumiem par publiskajām privātajām partnerībām. Es neesmu pārliecināts, ka šīs reitinga sistēmas tiešām ir tādas atbildīgas un tā, bet tagad par privātajām publiskajām partnerībām. Paldies priekšsēdētājiem! Groškonga jautājums par to, vai ir nepieciešams pieņemt publiskā iepirkuma normas. Šķiet, ka prakšē mēs redzam, ka regulāri notiek komunikācija eh, starp uh, publiskajām un privātajām struktūrām dalībvalstu līmenī, un eh, šis dialogs ir ļoti veiksmīgi evolucionējis. No otras puses, ja mēs pārāk daudz klausīsimies to, ko saka privātais sektors, viņi vienmēr saka, ka nav nepieciešams noteikt vienotu Eiropas likumdošanu publiskajām privātajām partnerībām, jo viņi saka, ka esošā sistēma darbojas, varbūt tā nav nevainojama, bet tā darbojas. Un pastāv būtisks atšķirības starp dalību valstīm tajā, kā tiek realizēta šī prakse, kādi cik nobrieduši ir tirgi, un tādēļ uh, vajadzētu izmantot šos specifiskos risinājumus, kas atbilst katras konkrētās valsts situācijai. Ja paraugāmies uz to, uh, kā ir evolucionējusi publisko-privāto partnerību izmantošana no apvienotās karalists līdz pat Spānijai, tad visā Eiropā, tad jūs redzat, ka tiek realizēti atšķirīgi modeļi. Tirgi mācās cits no cita. Un tie ir pārņēmuši gan pozitīvo praksi, gan mācījušies no kļūdām. Un tas fakts, ka šī pieeja ir balstīta uz brīvprātības principu, es domāju, tas ir ļoti veiksmīgi. Tālāk, ja plašāk paraugāmies uz to, kā publiskās privātās partnerības ietekmē situāciju, tad kopējais investīciju līmenis liecinu par to, ka tas pieaug. Tātad tas vien, ka mēs padarām finansējumu vairāk pieejamāku vienā finanšu sektora daļā, nenozīmē, ka neaug vajadzība arī citur. Es domāju, ka mēs redzam to, ka patreizajā situācijā uh, nav viegli pieejami adekvāti finansējuma resursi, un šīs publiskās privātās partnerības ir nodrošinājuši zināmu finansējumu apjomu ar nosacījumiem, kas visbiežāk tiek atrunāti dalībvalsts līmenī katrā konkrētajā gadījumā atsevišķi. Protams, mēs varētu ilgtermiņā diskutēt par to, ka Publiskās privātās partnerības nozīmē, ka publiskais sektors uzņems visu risku, bet es domāju, ka ja tā būtu, tad ir grūti pamatot, kādēļ uh, valsts struktūras, kādēļ valstu kontrolas institūcijas, finanšu kontrolas institūcijas vispār akceptētu šādu veidu struktūras. Es domāju, ka tas ir eh, viens no šiem vēl neapzinātajiem ieguvumiem Un man šķiet tiešām, ka eh, dalību valstu finanšu kontrolas institūcijas eh, redz, ka būtiski ir uzlabojusies projektu īstenošana, termiņi, izmaksas un riski starp iesaistītajām pusēm tiek sadalīti. Ko Kramskunds teica par šo Lamanša uh, um, kanāla tuneli. Šis projekts tika veidots tīri kā privātā sektora investīcija projekts. Un jāsaka, ka tas ir ekonomiski viens no izdevīgākajiem investīciju piemēriem tiem, kuri ceļo, pat ja tas varbūt nebija ļoti veiksmīgs projekts starptautiskajām bankām, kas atbalstīja to. Tādēļ es domāju, mums vajadzētu pastīties uz lietām nedaudz no cita aspekta. Maisners kundzei pa, eh, jautājums par to, vai Vācija ir eh, pievērsus pietiekām lielu uzmanību publisko-privāto partnerību attīstībai. Šeit es gribētu teikt tā. Nacionālās, eh, reģionālo zemju un vietējās pašvaldības ir rīkojušās atšķirīgi. Federatīvajā līmenī ir darīts maz, bet uh, pašvaldību un Vācijas zemju līmenī e, šīs instruments ir izmantots ļoti efektīvi un salīdzinoši daudz. Katrs izvēlas to, kas viņam ir visvairāk piemērots, un tas pats attiecās arī uz Vāciju. Līdzīgi mēs redzam to arī Spānijā. Apvienotā karalistē pieeja ir pilnīgi savādāk. Tas, ka mēs piedāvājam elastību un daudzveidību, uh, dod izvēles iespējas valsts struktūrām, lai viņi varētu izmantot vislabāko alternatīvu. Tālāk atbildot Fosters kundzei uh, par, par uh, šiem GTI, tā ir īpaša forma publiskām privātajām partnerībām, kur viss balstās uz izmaksu un risku vienlīdzīgu sadalīšanu, nevis ienākumu sadalīšanu. Es domāju, ka šeit, ja runājam par transportu nozēru, vajadzētu uzsvērt, ka inovāciju finansēšana, izmantojot publiskās privātās partnerības, kļūst par neatņēmāmu transporta baltās grāmatas sastāvdaļu. Tad, ja kāda pētījuma infrastruktūrā, uh, Eh, visas izstrādes attiecībā uz degvielas efektīvu un ekonomisku izmantošanu. Tas viss attiecās uz GTI šo jomu. Un eh, jāsaka, ka atbilstošie ģenerāla direktorāti atbalsta publiskās privātās partnerības to izmantošanu inovāciju attīstībai un Eiropas investīcija banka arī atbalsta to. Un noslēgumā Atbildot Kramer kungam par to, vai eh, ir kaut kāda šī savstarpējā apmuļķošana starp publisko un privāto sektoru. Es gribētu teikt tā, ka visi labie projekti, kas ir veikti publiskajā vai privātajā sektorā, man šķiet, te mēs nevaram tā runāt. Man liekas, ka mēs redzam to, ka publiskās iestādes pat ar augstāko kredīt reitingu nevar finansēt bezgalīgi investīcijas. Tām ir zināmas robežas. No otras puses mums ir kapitāla tirgi gan eiro valūtā, gan citās Eiropas Savienības valūtās, kas ir visai ietekmīgi. Mums ir spēcīgi banku tirgi. Tādēļ mums ir iespēja izmantot abus šos resursus kopums atbilstoši um, vienlīdzīgai risku sadalīšanai. Un nu, tieši to mēs arī redzam. Mēs redzam, ka vismaz četras vai piecas valstis ir izveidojušas ļoti nobriedušas publisko-privāto partnerību tirgus, bet, piemēram, Vācija, Francija, Itālija, Polija un arī Turcija arvien aktīvāk iesaistās PPP tādēļ, ka viņi redz, ka tas palīdz realizēt tās lietas, ko savādāk realizēt nav iespējams. Tā kā es domāju, ka ir pierādījumi tam, ka šis ir ļoti veiksmīgs investīcija instruments. Tālāk man vēl ir četri runātāji, un es gribētu aicināt jūs tiešām izteikties īsti uz minūtes, ne vairāk. Es zinu, ka parlaments darbojas pēc principa, ka viss tiek pateikts, bet nevis katrs to pasaka. Tā kā, ja jūsu izteiktā doma jau ir izteikta, lūdzu, neatkārtojieties. Kančēn kungs, divas minūtes, lūdzu. Grazie, grazie di questa occasione. Liels paldies par man doto iespēju. Es domāju, ka nekad eh, agrāk nav bijis tik svarīgs cilvēkiem saprast, ko dara Eiropas Investīcija banka un kas ir PPP, gribētu runāt par vienu aspektu. Līdz pat 2020. gadām mums ir pieejami 32 miljārdi transportam un 50 infrastruktūrai, no kuriem 32 miljārdi. Tātad kopumā ir 50 miljārdi, no kuriem 32 iet transportām. Ja mēs šos 32 miljārdus neizlietosim apzinīgi izmantojot jūsu pieminētos mehānismus, cik daudz mums būs pieejams infrastruktūrai? Ja mēs neizmantosim šo naudu pienācīgi, mums ir nepieciešama garantiju sistēma. Bet Ja mēs nevaram nosekt 5% no investīcijām, tad mums ir nepieciešama privāto struktūru līdzdalība atsevišķos projektos, jo nepietiek ar to, ka mēs padarām privātos kredītus vieglāk pieejams. PPP sistēmā piedāvājot uh, vieglāk pieejams kredīts, un es saprotu, ka te tiek izmantots izmēģinājuma periods, un tad būs nākamā fāze, bet tad, kad ir tiešā uh, līdzdalību, izmantojot šī fonda mehānismus. Gribētu dzirdēt jūs viedokli. Debaka kungs, divas minūtes. Priekšsēdētāji, man ir eh, četri īsi jautājumi tātad par projektu obligācijām un to struktūru. Protams, mums ir jāņem vērā arī reitingi, bet kas notiek, ja piemēram investoriem eh, kaut kādā brīdī ir jāatsakās no projekta vai ir eh, paredzēta eh, kaut kāda arbitrāža, lai varētu izskaust, piemēram, procedūras laikā pieļautās kļūmes. Otrais jautājums. Protams, daudzi cilvēki finansē šo projektu un ir arī ļoti daudzi uzņēmumi, arī multinacionāli projektus, bet kā varētu arī šeit labāk izmantot projektu obligācijas tālāk. Trešais jautājums par PPP. Uh, eh, jāņem vērā, eh, kas ir uh, noticis uh, šajā jomā. Es iepazinos arī ar Eurostat datiem, jo ļoti bieži šeit ir bijis arī līdzsvara trūkums un valstīm ir bijuši jāfinansē uh, jāfinansē um, radušies parādi, banku parādi. Tālāk, ceturtais jautājums par 2020, eh, par 20, 20, 20, kā šeit varētu izmantot projektu obligācijas, lai samazinātu emisijas un um, varētu sasniegt visas izvirzītās prioritātes. Paldies! Durankundze, divas minūtes. Merci. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmais jautājums, un es neatkārtoju citu deputātu jau uzdotos jautājumus. Tātad cik maksā ekspertīze, lai aprēķinātu risku sadalu starp privāto sektoru un publisko sektoru šādu projektu veidošanā, vai šīs izmaksas arī ir iekļautas projektu kopīgajās izmaksās, jo man liekas, ka šeit ir uh, eh, liela, runa par lielām naudām. Uh, Nākošais jautājums. Vai ir bijuši arī tādi projekti, kur neveiksmes gadījumā Eiropas investīcijas bankai ir bijis jāmaksā par šiem zaudējumiem? Trešais, eh, jo mēs runājām par kritērijiem, pa, bet kā ir ar vides aizsardzības kritērijiem? Šeit kritērijas, protams, nosaka politiķi, un tas ir normāli. Bet, kad jūs sniedzat atbalstu uh, Uh, jaunās autoceļa būves uh, projektam, vai jūs ņemat vērā arī to, ka būtu varējis, uh, būtu bijis iespējams izmantot citus videi draudzīgākus vides uh, transporta veidus un kā ir ar uh, kaitējumu videi un tā novēršanu. Un tagad vārds Rikē kungam. Uh, Paldies, priekšstādātāji. Man ir divi precīzi jautājumi. Viens ir par projektu obligācijām. Vai ir paredzēts tāds standārta modelis projektu obligācijām, kas tiks pieskaņots katram projektam, vai katram projektam tiks izdotas uh, specifiskas projekta obligācijas? Un uh, vai arī uh, ir paredzēts, ka uh, Eiropas Investīcija banka piedalīsies ar risku sadalē šīm obligācijām. Tālāk par PPP publiskām privātām eh, partnerībām. Šeit tiek rēķināts visus projekta īstenošanas laiku, šīs izmaksas. Uh, vai tas tiks ņemts vērā spriežot par uh, ilgtermiņa investīcijām un jautājums, vai ir paredzēts kāds īpašs Eiropas uh, status investīcijām PPP, uh, kur šie aizņēmumi Eiropā tiek ierakstīti, iereģistrēti, vai tas ir uh, skaitās kā valsts aizņēmums, privātais, vai ir sadalīts starp abām jomām. Paldies, vai uh, Dekrēn, kur kungs varētu atbalst, atbildēt, un pēc tam varētu kungs. Jā, paldies priekšsēdētāji. Īsumā pievērsīšos jautājumiem, kas nav tieši saistīti ar PPP. Vispār pirms uh, Kančana kungs šis sviras efekts. Tiešām tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ mēs vēlamies izmantot šos finanšu instrumentus. Diemžēl jāsaka, ka sviras faktors ir ļoti uh, saistīts ar instrumenta veidu, vai nu tās ir akcijas, uh, Uh, piemēram, infrastruktūras projektam, vai tās ir projekta obligācijas vai cita veida finanšu instrumenti riska sadalē un garantijai. Un šeit uh, runājot par sviras efektu procentuālo izteiksmi, tā ir atšķirīga dažāda veida instrumentiem. Mums jau ir zināma pieredze ar uh, kapitāla fondiem, infrastruktūras attīstībā, piemēram, Margarita fonda gadījumā mums šāda pieredze jau ir, bet uh, neaizmirstiet, ka mm, vienmēr paiet zināms laiks pirms uh, starp kāda instrumenta izveidas brīdi un to brīdi, kad šis instruments tiešām sāka veiksmīgi darboties. Uh, Un saprotu, ka jums ir šai sakarā zināmas bažas. Tālāk nākošais jautājums. Debaker kungs jautāja, kā piesaistīt finansējumu projektu obligācijām. Patiesībā jūsu jautājums jau satur atbildi. Kā es mēģināju paskaidrot, projektu obligācijas ir viens no veidiem, kā piesaistīt finansējumu. Uh, piemēram, in institucionāliem investoriem ir pieejamas milzīgas summas, ko tie varētu investēt, un projektu obligācijas palīdzētu viņiem veikt šādas investīcijas uh, projektu obligācijās. Tālāk par inovāciju un uh, 2020 uh, 20 traķēdiju. Protams, ir svarīgi veikt uh, investīcijas ne tikai rūpniecībā, bet arī transportā. Arī šeit ir iespējams uh, īstenot inovācijas ar, uh, attiecībā uz dažādiem transporta veidiem un to sadarbspēju. Tālāk Dirānas kundze jautāja par izmaksām. Jā, vairumā gadījumu. Uh, Eh, ekspertīzes un sagatavošanas posma izmaksas ir iekļautas projekta kopīgās izmaksās. Vienīgais izņēmums ir Jaspers programma, jo tā jau sākotnēji ir izveidota kā programma par kas sniedz pakalpojums par brīvu, palīdzot jaunām dalībvalstīm sagatavot projektu struktūru fondu izmantošanai. Uh, bet citos projektos šies izmaksas, protams, ir iekļauts kopīgajās izmaksās. Un pēdējais uh, uh, arī gribēju atbildēt uh, Dirāns kundzei par vides kritērijiem. Varat būt droša, ka mums šie kritēriji ir ļoti svarīgi. Un uh, Mēs esam veikuši plašu sabiedrisko konsultāciju procesu, tā skaitā ar parlamentu, par to, kā veidot mūsu vides politiku un kādas kritērijas izmantot projektu izvērtēšanai. Tas viss ir publicēts mūsu mājaslapā, mūsu internetu vietnē. Uh, Eh, šeit, protams, ir ļoti eh, dažādi eh, aspekti jāņem vērā, jo vide ir tāds sarežģīts jautājums, bet viss ir atklāti, ar visu var iepazīties. Un es gribu priekšstādātāji vēlreiz uzsvērt šo atklātības aspektu, jo viņām tas arī ir ļoti būtiski. Es gribu teikt, ka mūsu banka grib būt atbildīga un uh, caurskatāma Um, mēs, iz, ja mēs izmantojam budžeta līdzekļu šajos instrumentos, tad mēs atskaitāmies gan revīzijas palātai, gan parlamentam par līdzekļu izmantojumu. Un gribu uzsvērt, ka mūsu di, valdēs sēž 28 direktori, kā 27 dalību valstu pārstāvi un viens komisijas pārstāvis, un viņi izskata projektus, kas jau ir apstiprināti komisijas dienestos iekšējās konsultācijās, un vides ģenerāldirektorāts izvērtē katru projektu un pārbauda, vai mēs pareizi esam izvērtējuši visu kritēriju ievērošanu šajomā. Paldies, priekšsēdētāji. Tātad attiecībā uz Kensjāna kunga jautājumu par uh, uh finansējumu uh, izmantošanu saistībā ar to, kas ir Eirofondā. Tātad mēs esam izmantojuši PPP struktūras, lai savestu kopā publisko un privāto kapitālu. Tas ir ļoti svarīgs elements šim finanšu instrumentam, un tas tā ir bijis un arī būs. Atbildot debako kungām par to, um, vai eh, šīs darbības būtu uzskaitāmas ārpus bilances. Mēs esam teikuši, ja cilvēki rīkojas pēc bilances godīguma, tad tas ir nepareizais arguments tām vai realizēt vai nerealizēt PPP. Uh, PPP ir jārealizē tad, ja tas ir ekonomiski izdevīgi. Kur un kā tas tiek uzskaitīts, nedrīkst kalpot par iemeslu uh, tam, vai pieņemt šādu modeli vai nē. Atsevišķās bilancēs uh, kredīti parādās citviet, ne Bet tas nav svarīgākais. Atbilde ir tāda, ka šīm, ša, šīm saistībām ir jāatspūgļojās vai nu publiskajā vai privātajā bilancē, un tas ir viss. Tātad PPP tiek realizēts tad, ja ir, tas ir ekonomiski izdevīgi, Atsevišķos gadījumos ir nepieciešams programmu norisi pātrināt un tad ir izmantot citas uh, instrumentus, bet tas pats par sevi nenozīmē, ka ir jāizvēlas PPP. Juron kundze, diemžēl mēs nevaram teikt, ka būtu ļoti daudz negatīvu piemēru. Es atvainojos, tā nav. Gluži pretēji mēs redzām, ka pozitīvu rezultātu ir vairāk, daudz vairāk. Un tas nav tikai mūsu viedoklis. Es jau iepriekš runāju par dalību valstu revīzijas iestāžu pārbaudēm, kuras ļoti sistemātiski un rūpīgi pārbauda šos projektus un ir devuši pozitīvu novērtējumu. Kad mēs runājam par izgāšanos, tad jāprasa, kā izgāšanās. Ir daudz, daudz projekti, kur privātie investori nav guvuši gaidīto peļņu. Ir daudz publiskās struktūras, kurām ir radušās neplānotas izmaksas un izdevumi. Jautājums ir par to, vai projekts kopumā tiek realizēts un vai tas nodrošina konkrētā publiskā pakalpojuma sniegšanu, nevis par to, vai viena vai otra puse ir sasniegusi to, ko viņi sākumā bija iecerējuši simtprocentīgā apmērā. Bet Eh, runājot par Krāmerkunga jautājumu attiecībā uz Lamanšu tuneļu projektu. Šī tuneļu projekts bija viens piemērs, kad sabiedrība gaidīja vienu lietu, bet finanšu tirgi sagaidīja kaut ko citu. Bet ja jūs vērtējat to no ekonomiskā lietotāja viedokļa, tātad vai samazinājās tarifi, uh, vai šis projekts uzlaboja eh, satiksmi starp eh, kontinentu un Lielbritāniju. Visi šie efekti ir tikuši izteikti kvantitatīvā izteiksmē, un tas ir pierādījis, ka šim projektam ir bijusi būtiska sociāla ekonomiskā ietekme nedaudz neansētāk atbild uz šo jautājumu, bet, diemžēl, es nevaru jums sniegt garu uzskaitījumu par neveiksmes gadījumiem. Atvainojos, paldies! Paldies! Neliels komentārs. Šķiet, um, Kanturberijas uh, šis um, līgums ir saistīts ar Lamanša šauruma um, tuneļa šīm neveiksmēm. Liels paldies, Dekrakungs, un um, um, arī pārējiem visiem. Es domāju, ka šī bija ļoti noderīga viedokļu apmaiņa. Mēs redzam, ka deputātu šīs lietas interesē, tīpaši, kad iet runa par naudu, tad deputāti ir ļoti interesēti. Uh, tas nenozīmē, ka mēs neusticamies finanšu sektoram un banķieriem, bet, nu, vienkārši mēs atspoguļojam sabiedrības viedokli, kad izvaicājam jūs par šīm lietām. Vēlreiz liels paldies Eiropas Investīcija bankas pārstāvjiem un um, priekšsētājiem mēs tad kungam jau īpaši. economically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 Tālāk nākamais punkts mūsu darba kārtībā ir Viedokļu apmaiņa par pētījumu saistībā ar valsts palīdzību jūras ostām. Pagājušā gada maijā komiteja pieprasīja šādu pētījumu veikšanu, lai pārliecinātos, ka noteikumi attiecībā uz valsts atbalstu jūras ostām uh, tiek piemēroti apmierinoši, vai arī mums būtu nepieciešams konkrētas vadlīnijas šajā sakarā. Šo pētījumu veica Vanroja kungs, kurš ir laipni apsēdies man blakus prezidijā. Vanroja kungs dod jums 15 minūtes, lai iepazīstinātu ar jūsu veikumu. Un tad deputāti, tie, kur vēl palikuši, uzdos jautājumus. Es domāju, ka e, šis, e, šī jautājuma skatīšana pirms e, Ziemassvētkiem ir tieši vietā. Paldies, priekšsēdētāja. Es drīzāk atbild, es atbildēšu uz jautājumiem angliski, bet man prezentācija būs uh, holandiski. Voorzitter, eh,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

kad Raikungs, Maisners kundze, Kramer kungs, bet mums pat tiešām nav laika, mums ir ļoti maz laika. Alkadrauj kungs. Paldies. Thank you very much. As far... Paldies. Es varbūt sākšu ar pēdējo jautājumu par sadarbību. Es personiski ticu sadarbībai starp ostām un kādēļ? Tādēļ, ka osta ir pašcentriska struktūra, jo viņi paši rūpējas par sevi, par saviem locekļiem, un ja ir šāds pašcentrisks liekas veidojums. Un ja tāda ir vairāki vienā dalību valstī, tad visi, protams, grib piesaistīt naudu savu projektu attīstīšanai, un tas ir loģiski. Es domāju, ka valdībai ir nepieciešams skaidrs redzējums par ostu attīstības politiku, un ne visām valdībām šāds redzējums ir. Patiesībā valdībām ir jāuzliek par pienākumu ostām sadarboties, un to var izdarīt, piemēram, vadības līmenī. Var uh, paskatīties, piemēram, uh, kā notiek ostu uh, pārvaldītāju apvienošanās. Jo, ja mēs nepāriesim no vārdiem uz darbiem, un ja mēs tikai teiksim, ir nepieciešama sadarbība starp Hamburgas, Rotterdams, Antverpes, uh, Antverpenes ostām, visi šie paziņojumi bez darbu seguma, bez eh, šiem pamatojumiem ne, neveicinās jau tā ierobežoto uh, valsts līdzekļu investēšanu ostās. Šīs investīcijas, publiskās investīcijas ir būtiski samazinājušās. Un ja mēs nerīkosimies supranacionālā līmenī un nedomāsim par to, kur ostām jābūt, kā tām jāspecializējas, kā tām jāorganizējas, tad mēs neko nepanāksim. Un es zinu, ka sanāksmē šeit bija klāt arī cilvēki no uh, ostu nozars, un viņi gribēja dzirdēt šo paziņojumu, bet jā, tā ir arī mana pārliecība. Tālāk, kad Ravīkungs. Man šķiet, ka tā ir ļoti interesanta doma paraudzīties uz Eiropas transporta telpu, jo jums ir taisnība, ka uh, Pasaules tirniecības organizācijā vajadzēs desmit gadus, un tāpat neko mēs neatrisināsim. Tā kā jūsu ierosinājums varētu būt eventuāls risinājums, es to atbalstu. Priekšsēdētājs, paldies! Paldies Vānroja kungam par prezentāciju. Tagad es ceru, ka komisārs ir ārpusē un dosim vārdu uh, komisijas priekšsētāja vietniekam Kallas kungam, un mums nav daudz laika atlicis. Atgriežoties, Maikl, pie tevis teiktā, Mums ir nepieciešams struktūrēt eh, diskusijas, kad cilvēki nāk un iepazīstina ar saviem pētījumiem. Jā, akadēmiķi var veselu dienu runāt par savu pētījumu, jo tas ir viņa bērns. Šeit mēs atvēlējām cilvēkam 15 minūtes, un nu, mēs redzam, kur esam nonākuši tā rezultātā. Un tādēļ arī es atvainojos komisāru kungam, ka jums nācās gaidīt tik ilgi, bet es domāju, ka jums noteikti jūs labprātāk uzklausīsiet um, viceprezidentu. Nu, es ceru, ka nākotnē mēs labosimies un būsim stingrāki ar šiem cilvēkiem, kas nāk un iepazīstina mūs ar saviem pētījumiem. Labi, nākamais punkts darba kārtībā. Labrīt, labrīt, priekšsētāja vietniek, kungs, kalas kungs mēs esam nokavējušies, tad mums ir laiks līdz pulkstens pusvieniem, tādēļ došu vārdu jums. Paldies, priekšsēdētāji! Ziemassvētki tuvojas. Nu jā, bet vēl ir vairākas svarīgas lietas, kas jāpaveic. Daudz no godātajiem deputātiem ir dzirdējuši par um, TNT lietu. Nu, katrā ziņā jautājuma svarīgums un nozīme nav mazinājusies. Uh, un es eh, iepazīstināšu jūs ar pārskatītajām vadlīnijām TNT, kas ierosina savienot dažādas infrastruktūras uh, objektus. Tie kopā tika pieņemti komisijā 19. oktobrī kopā ar priekšlikumu uzsākt projekta izmēģinājuma fāzi. Šī pakotne ir ļoti svarīga, lai panāktu ilgtspējīgu izaugsmu Eiropā. Uh, ar ko arī mūsu tā, prāti ir nodarbināti. It īpaši ekonomiskās krīzes laikos finanšu resursu mērtiecīga izmantošana ir jo īpaši svarīga, un tas ir arī abu šo priekšlikumu galvenais mērķis. Šīs vadlīnijas un TNT projekts dos būtiski ieguldījumu, lai izveidot konkurēt spējīgu un resursu efektīvu transporta sistēmu. Tas ļaus um, atbrīvot transporta infrastruktūras potenciālu, mazināt sastrēgums, kā arī atbalstīs inovatīvu transporta risinājumu izstrādi. Connecting Europe fonds un TNT vadlīnijas palīdz sasniegt stratēģijas 2020 mērķus, piešķirot prioritāti vidē draudzīgiem transporta veidiem. Tāpat Tie arī veicinās gudru transporta sistēmu izmantošanu, kas uzlabos transporta operāciju, efektivitāti. Ierosinātājs budžets Connecting Europe uh, instrumentam ir 31,7 miljārdi eiro. Un tas nozīmē, ka tiks garantēts uh, finansējums uh, tajā pat laikā nodrošinot pievienoto vērtību un ekoloģiskāku transportu. TNT vadlīnijām un uh, Connecting Europe uh, instrumentam ir jāiet roku rokā. Komisija nevar no vienas puses prasīt Eiropas Savienībai palīdzēt finansēt galvenos infrastruktūras projekts savā teritorijā, tajā pat laikā samazinot Eiropas Savienības finansējumu Eiropas transporta investīcijām daudzgado finanšu ietvara sarunās. Tieši tādēļ komisija ir pievienojusi projektu sarakstu, kas jāfinansē, tie atrodami pielikumi pielikumā Connecting Europe instrumentu aprakstam. Mēs apsveicam jūsu komitejas vēlmu strādāt kopā ar ITRA pie šiem jautājumiem. Ļoti svarīgi veidot tādu plašu vienprātību šajā jautājumā, tādējādi nodrošinot Eiropas parlaments stingru sarunu nostāju. Eiropas parlaments jau e, strā, sāc strādāt pie TNT vadlīnijām. Progresa ziņojumu, ko sagatavojas Polijas prezidentūra komisijā, ir, uzsāk, ir, ir ierosinājusi, inicijējusi e, diskusijas ar transportu ministriem. Dānijas prezidents Turas mērķis ir jūnija padomē vienoties par vispār, bet es gaidu smagas sarunas par atsevišķiem būtiskiem elementiem. Šeit es paļaujos uz parlamentu, ka tas būs gatavs aizstāvēt šī priekšlikuma Eiropeisko būtību un dabu. Tie projekti, kas dod augstāko Eiropas saimnības pienoto vērtību, kā arī nodrošina sadarbspēju un efektu direktīvas ieviešanas instruments ir jāatbalsta. Es uzskatu, ka mēs visi esam viensprāts, ka vajadzētu izvairīties no diskusijām uh, par uh, finansējumu sadrumstalošanu projektiem. Tas noteikti apdraudētu mūsu ilgtermiņu uh, transporta politikas mērķus lai arī Connecting Europe uh, instruments uh, skatās uz uh, eh, tālāk uz tuvāku horizontu 2020, tad TNT eh, šis horizonts ir daudz plašāks 2030. un 2050. gadām. Šeit eh, mēs esam izvēlējušies īpašu metodi, eh, lai izvēlētos galveno atbildīgo par noteikto infrastruktūras tīklu. Šis kodoltīkls ir būtiska inovācija tajā pat laikā. Tas dod iespēju atlasīt noteiktu projektu skaitu, kas piedāvā vislielāko pievienoto vērtību Eiropas līmenī. Uh, un mūsu mēķis ir apvienot sadrumstaloto infrastruktūru, fokusēties uz investīcijām un nodrošināt savietojamību starp dažādiem infrastruktūras objektiem. Lai īstenotu šo co-network pieeju, mēs ierosinām pastiprināt koridoru pieeju, kas izman, nodrošinātu efektīvāku līdzekļu izlietošanu. Lai Eiropas iztērēts vienā dalību valstī dotu atdevi, koordinējot šos izdevumus ar vairākām dalību valstīm un iesaistot ieinteresētās puses un tikt ņemt vērā satiksmes vajadzības. Tas nodrošinātu lielāku intermodālo savietojamību. Būtu jāievēro, protams, arī saistošu laiku grafiku. Mēs raudzīsimies, lai projekti tiktu realizēti saulēcīgi. Šos koridorus noteiks tā saucamās koridoru platformas, ko veidos uh, attiecīgi iesaistītās dalībvalsts, publiskās un privātās struktūras, un to visu pāraudzīs koordinators. Te mēs balstamies esošo pieredzi ar patreiziem koordinatoriem. Šīs platformas būs elastīgas struktūras, pastiprinot jau esošos fórums, un ties nenovedīs pie papildus birokrātijas. Mēs ierosinām pragmatisku un elastīgu pieeju, nevis pieeja, ka vien, viens risinājums der visiem. Dažas dalībvalsts jau ir paudušas šaubas pār šo pieeju. Tas nozīmē, ka mums ir jāturpina skaidrojošais darbs, jo šie koridori ir īstenošanas un sadarbības instruments, un tiem ir jāveicina maksimālas Eiropas Savienības pievienotās vērtības iegūšanas. Piemēram, lai atrisinātu uh, tādas lietas kā Cēzāra, ERMTS e un nodrošināto savietojamību starp pārobežu infrastruktūras tīkliem, mums tieši šāda pieeja būtu vislabākā. 31,7 miljārdi eiro, kas ierosināti Connecting Europe fondā. Šeit 10 miljārdi ir um, iezīmēti kohēzijas fonda ietvaros, un to var saņemt tikai tās dalībvalstis, kas ir tiesīgas saņemt kohēzijas fonda finansējumu. Tas nodrošinās papildus garantijas tām dalību valstīm, kas var izmantot kohēzijas fondu, jo vēl papildus 24 miljārdu no kohēzijas fonda tiks atvēlēts transporta projektiem TNT ietvaros. Connecting Europe fonds uh, ļaus piesaistīt privātā sektora investīcijas transporta nozarē, kas ir īpaši svarīgi patreizējos laikos. Mēs paredzam, ka apmēram 2 miljārdus eiro varētu absorbēt, izmantojot inovatīvas finanšu instrumentus kā projektu obligācijas. Tas tiks darīts ciešā partnerībā ar Eiropas Investīciju banku, kas nesen ir uzrādījis būtiskus panākumus ar uh, Eh, šādu garantiju, kredīt garantiju instrumentu TNT projektiem. Ieceres ir milzīgas. Komisija ir aprēķinājusi, ka šie 31,7 miljārdi eiro varētu ģenerēt no 140 līdz 150 miljārdu eiro investīcijas Eiropas eh, šīm galvenajām mm, infrastruktūras projektu tīkliem. Un, protams, ir jānodrošina centrālā vadība. TNT izpilda aģentūra būs atbildīga par šī budžeta apgūšanu, rīkojot projektu konkursus. Un ja nebūs sagatavot projektu pieteikumi, tad nebūs finansējumi. Es gribētu pateikties par uh, eh, Trump komitejas aktīvu līdzdalību da, uh, darbā Antverpenē. Uh, kas bija TNT dienas no 29. līdz 30. novembrim. Un tas liecina par to, ka mums izdosies panākt šo pievienoto vērtību Eiropas līmenī un piesaistīt investīcijas transporta nozarē daudzgad finanšu ietvaru, um, ietvaru programmas kontekstā. Prezidents Barozo uh, novembra plenāra sesijā paziņoja, ka komisijas darba programma 2012-2013. gadam ir vērsta uz to, lai stimulētu ekonomikas izaugsmu un gribētu pastāstīt, kādas ir mūsu galvenās iniciatīvas transporta nozarē. Mēs esam gatavi piedāvāt pakotnī uh, tīrai degvielai, transporta nozarē, attīstot alternatīvās degvielas eh, ražošanas sistēmas, un mēs gribētu ierosināt arī dzelzceļa pakotni, kas tagad sauc jau ceturtā dzelzceļa pakotni, un to sagatavot līdz 2012. gada beigām. Un tad mēs varētu atrisināt jautājumus, kas ir saistīti ar iekšējā tirgus atvēršanu, šīs problēmas ar infrastruktūras pārvaldītājiem un vilcienu īpašniekiem, kā arī nodrošināt ritošā sastāva certificēšanu Eiropas līmenī. Bet tas tikai tad, ja tiks pabeigt pārskatīšana šīs pakotnes pārskatīšanu. Tāpat arī pasažieru tiesības vēl būs svarīgs aspekts, pie kā strādāsim. Visbeidzot, gribu pateikt nepārprotam un skaidri, ka mēs ļoti rūpīgi sekosim vienoto Eiropas debesu likumdošanas īstenošanai. Un mēs noteikti nāksim klajā ar jauniem likumdošanas priekšlikumiem, ja tāda būs nepieciešamība. Paldies! Thank you, commission. Paldies, komisārkungs. Man ir pieteikušies deviņi runātāji un mūsu rīcībā ir mazāk nekā 30 minūtes. Nē, es atvainojos jau desmit runātāju un mazāk nekā 30 minūtes mūsu rīcībā. Tādēļ es. Uh, katram došu divas minūtes, un ja pārsniegsiet laiku, atslēgšu mikrofonu. Un vārds Groškungam. respektēt. Es došu, es došu vārdā Jālis Enderes kundzei, kas ir uh, līdz referente. Un pats neizteikšos. Well, Mrs. Ayala, two minutes. Uh, Ayala Sanders kundze, divas minūtes jums. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, Saīd! Kalaskungs, teorētiski mūsu grupā uh, uh, pieņemot balto grāmatu, mēs jūs uh, sākotnējo priekšlikumu atbalstījāt. Šeit ir runa ne tikai par divām regulām, bet arī par Eiropas projektiem bet sarunu procesā mēs piedzīvojām to, ka šīs sarunas sākās ļoti pozitīvi, bet pēc tam dalību valstīm radās iebildumi. Viņas bija uh, piekritušas koridoru loģikai divpusējās sarunās, bet tagad šķiet viņu nostāja ir mainījusies. Varbūt jūs varētu mums paskaidrot, cik tālu mēs esam tikuši, un tas mums palīdzētu arī izstrādāt mūsu stratēģiju un argumentus. Tālāk par Connecting Europe. Mums ir 22 miljārdi, un tā ir, eh, šeit ir runa arī par eh, Eiropas tīklu vēsturisko daļu. Tomēr ņemot vērā to, ka ir krīze un ka jau pagājuši gadu komisija un padome runāja par eh, finansējumu samazinājumiem, parlamentam tas bija jāatbalsta, mums ir vairāk jādomā par uh, Uh, pievienoto vērtību. Un šeit vēl jūs minējāt desmit papildu miljārdus no kohēzijas fonda. Jautājums, kā mēs varētu uh, iestāties uh, par to, lai šie desmit miljārdi vairāk tiktu novē, novirzīt Connecting e- Europe kā mēs varētu tos aizstāvēt tālāk par sinerģiju telekomunikāciju jomā. Un mēs nedrīkstam aizmirst arī, ka šie Eiropa projekti ir jās, jāsastāv ar Connecting Europe. Maisners kundze. Nu, pat, uh Paldies, priekšsētāji kungs, komisāra kungs. Es domāju, ka mums šodien, kā transporta komiteja, vajadzētu šeit dot uh, skaidru signālu, ka uh, komisijas um, Connecting Europe Facility pieeja un tieši šī pat uh, triju līmeņu līmeni īstenībā prioritātes koridori, pamatīkls un vispārējais tīkls dot signālu, ka mēs kopumā šai pozīcijai piekrītam un ne, nenovirzīsimies tālākajā gaitā no viņas ar uh, ar tiem pozīcijām, kas jau dzirdams ir no padomes, kā aizvietot koridorus ar vārdiem projektus visos šais dokumentos. Jo, kāpēc? Tāpēc, ka eh, faktiski mēs eh, eh, ar šo te pieeju, kas ir nākus no komisijas, manuprāt, radam iespēju šajā nevisai vieglajā laikā Eiro, Eiropas Savienībā radīt arī darba vietas un attīstību ar šiem projektiem. Un pretējā gadījumā, ja mēs izņemsim, piemēram, 10 miljārdus kohēzijas naudas no šā uh, Connecting Europe Facility, tad uh, šīs kohēzijas valsts vispār neko ne, ne, ne, ne, ne, neizdarīs nākošajā ciklā. Un tā ir tā būtība, ko mums vajadzētu šeit, kā transporta komiteja, saprast, ja mēs gribam tiešām panākt Eiropas šos projekts līmeņa, nevis tikai nacionālos, kas ir dar iekšpolitiskiem mērķiem, tad mums jābūt puslīdz vienotiem. Un es ļoti ceru, ka mēs būsim. Paldies! Thank you, Mr. Kramer. Two minutes, please. Paldies, Kramer kungam, divas minūtes. Jā. E... Paldies.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 priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs. Tā kā ir maz laika, necentīšos uh, visādi pamatot savu uh, jautājumu, bet kolēģi jau ir pauduši savu viedokli par transporta koridoriem un Connecting Europe instrumentu um, un situāciju transporta padomē. Uh, bet jautājums ir tāds, vai komisija ir plānojusi kaut ko darīt, lai aizstāvētu savu pozīciju, jo jums taču ir jākoordinē darbs. Paldies, komisārkungs. kungs Es augsti vērtēju komisāru teikto par Cēzāru. Mani arī šis jautājums interesē, un, manuprāt, mūsu komiteja ļoti pozitīvi sadarbosies ar komisiju, lai panāktu progresu šai jomā, veidojot vienotās Eiropas debesis. Uh, ir arī nepieciešams finansu atbalsts šim projektam, jo visi atzīst, ka šim projektam tiešām ir pievienotā vērtība, ka tas nāk par labu visai Eiropai, risinot sastrēgumu problēmas lidostās. Es būšu referente šai jautājumā, un kā jau tika teikts, mūsu komisija, komiteja sniegs ļoti pozitīvu signālu šai jomā nākamgad. Tagad vārds Alkadrāvī kungam. Es neizteikšos. Domāju, ka kolēģi jau ir pietiekami ilgi runājuši. Es labprātāk došu vairāk laika komisāram izteikties. Ļoti labi, Senelovas kundze. Tagad vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisāra kungs. Es uh, domāju, ka jūs šeit uh, Eiropas parlamentā apspriedīsiet arī situāciju jaunajās dalību valstīs. Man ir tāds uh, viens svarīgs jautājums, šis princips visu vai neko, tas mums, tas mums ļoti satrauc, kā tas darbosies praksē, ja projekts cieš neveiksmi, tad mēs nevarēsim saņemt naudu no kohēzijas fonda. Tālāk eh, jautājums ir ļoti skaidri noteikumi par līdzfinansējuma saņemšanu. Jā, mēs piekrītam, ka finansējums jāpiešķir projektiem ar lielu pievienoto vērtību. Uh, bet es gribētu zināt, kādas ir šīs skaidrās prasības un ko nozīmē augstāk pievienotā vērtība. Vai jūs varētu paskaidrot, kā līdzekļi tiek piešķirti uh, kohēzijas fonda ietvaros un struktūra fonda ietvaros un kā nodrošināt savstarpēju uzticēšanos. Tagad vārds Sarakjāni kundzei. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisārkungs. Es vēlējos izmantot šo iespēju un uh, norādīt, ka 2012. gadā mēs arī piedarbosimies, uh, piedalīsimies sarunās par dzelzceļa pakotnes pārstrādāšanu un ceru, ka uh, šī pieeja būs efektīva, jo paredzams, ka sarunas ar padomu būs sarežģītas un aicinām komisiju izmantot visu savu ietekmi, lai pārliecinātu dalībvalsts par to, ka šī dzelzceļa pakotne ir jāīsteno atbilstoši. Paldies, saka priekšsēdētājs, mēs jau tagad tā kā sprinteri strādājam, bet pateicos kolēģiem, kas ievēroja laika ierobežojums, un tagad komisāram ir pietiekami daudz laika, lai varētu atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Komisārkungs, vārds jums. Paldies par uh, jūsu komentāriem un jautājumiem. Vispirms es runāšu par dažām konkrētām lietām un tad par tādiem vispārīgākiem jautājumiem. Krāmerkungs teica, ka esot dzirdēts sūdzības, ka projekti tiek iz, izvēlēti no, nekonsultējoties ar valdībām. Es gribu teikt, tā nav taisnība. Mums ir bijuši divi konsultāciju raundi ar visām valdībām, un sākumā es pat tā bažījos, vai nebūs tā, ka mēs jutīsim spiedienu, ka ir jā. Ja, īsteno kaut kādu noteiktu projektu, un mums jātās, kādēļ tas netiek darīts un kādēļ tas netiek darīts. Es uh, gribu teikt, ka uh, mēs raugāmies uz ainu kopumā. Un, protams, ja izskan kādas sūdzības, uh, nu, tā var būt, bet es neuzskatu, ka šeit būtu kaut kādi sarežģījumi šajumā. Tālāk par dzelzceļu pakotni, jā, pie tā mēs nonāksim Bet šeit uh, izskanēja arī divi būtiski jautājumi uh, parlamentā, gan šajā komitejā, gan citā komitejā, proti par uh, dzelzceļu koridoriem, uh, par transportu koridor koridoriem un desmit miljārdiem un par šiem koordinatoriem. Un bija arī konkrēts jautājums, kas notiek tad, ja nauda projekta īstenošanā netiek izmantot, tad, eh, protams, eh, šī nauda tiks at atmaksāta atpakaļ budžetā un eh, tam seko budžeta kontrols komiteja, un tad var sākt šo naudu izmantot atkal. Un pārskatot TNT projektu, šis projekts jau ir, uz, šis process ir uzsācies. Mēs tagad strādājam pie, pie pilotu projekta Tiem šis ierosinājums tika izteikts 19. oktobrī, bet mēs vēl neesam gatavi konkrētām diskusijām. Ir projekti, kas ir iekļauti Connecting Europe un finansēšanas programmā, var arī atbilst varbūt šīm prasībām. Mēs izvērtējam arī projekta obligācijas, bet, kad mēs būsim pavirzījušies tālāk, tad runāsim arī par konkrētiem projektiem. Tālāk par konkrētiem jautājumiem, par koridoriem un kā tos pārvaldīt. Koridoru pārvaldības struktūra ir aprakstīta TNT vadlīnijās. Tur ir ļoti detalizēti viss aprakstīts, daudz detalizētāk nekā tas bija iepriekš. Mēs, protams, pieejam elastīgi diskusijai par to, kā šajām procesām detalizēti ir jādarbojas. Mēs vēlamies novērst lieku birokrātiju šajās struktūrās. Un mēs uh, cenšamies pieskaņot pārvaldības struktūru tā, lai tā pēc iespējas veiksmīgi darbotos. Tālāk par koridoriem pašiem tas, protams, mēs neesam paredzējuši re, radikāli pārskatīt uh, koridorus vai tos um, ievērojami paplašināt, kā ir izskanējis um, no dažu dalību valstu puses. Mēs skatāmies uz uh, galvenajām transporta plūsmām, uz uh, pievienoto vērtību, uh, kādas transporta plūsmas varētu radīt papildu darbas vietas, darba vietas un ieņēmumus, un tā, mūsuprāt, ir tā galvenā Eiropas pievienotā vērtība. Bet mēs esam tomēr elastīgi savā pieejā. Tālāk par šķecīnu, vai to iekļaut vai nē, to visu var apspriest, vēl mēs varam modificēt šos koridors, bet mēs nevēlamies zaudēt kopskatu. Un mums, mē, mums nevajag īstenot tādu pieeju, kas varētu novest pie sarunu izgāšanās. Tālāk par stratēģiju, kā aizstāvēt uh, šo koridoru pieju. Uh, varbūt kāds var piedāvāt labāku pieeju, kā eh, saskatīt kopainu, vai nu tas būtu parlaments vai dalību valstis, kā skatīt šo kopainu. Mēs esam gatavi uzklausīt visus priekšlikumus un tos izvērtēt. Bet, ja mums nav tāda kopskata, kā es to saku daudzkārt, cik trūkst šo savienojumu, piemēram, Alpos simts tūkstoši, un tad mēs arī nevaram atrisināt šo uh, sastrēgumu problēmu, pārvarēt šaurās vietas. Un mēs, protams, varam, var, mums būtu nepieciešams arī pieskaņot un adaptēt pārvaldības struktūru atbilstoši. Tālāk par šiem desmit miljārdiem. Šajā jautājumā es vēlētos būt tiešām spītīgs un aizstāvēt šo, šo, šo naudu līdz pēdējiem brīdim. Viss izskanējusī kritika, kas, kas tika pausta Eiropas transporta ministru vai satiksmes ministru padomē, tikai nostiprināja manu pārliecību. Uh, Dažkārt tiek uzskatīts, ka šī nauda tiek izņemta no kohēzijas fonda. Patiesībā tas ir gluži pretēji, tas ir finansējums, kas tiek piešķirts lieliem transporta infrastruktūras projektiem, un tas uh, ietilpst uh, īpašā kohēzijas valstīm paredzētā instrumentā. Un es nevaru piekrist, un vakar es tikos ar daudziem žurnālistiem, un es viņiem teicu, ka es nevaru absolūti piekrist, piekrist šādai nostājai, ka dalība valstis un Eiropas parlaments, es zinu, jums būs ļoti aktīvas, uh, kaismīgas debatas ar uh, reģionālās attīstības komiteju. Tātad jums uh, kopā ar padomi, ja jūs kā likumdevēji varētu šo naudu izņemt ārā, teiksim, ja jūs nepiekristu tām, ka desmit miljārdi tiek novēr, novērzīti Connecting Europe instrumentām, nu es to varu piekrist, protams, un kaut gan es cīnīšos līdz pēdējam brīdim, bet es nevaru piekrist tādai pieeja, ka šī nauda būs Connecting Europe instrumentam, bet tad tā tiek sadalīta pa nacionālām aploksnēm, un tad notiek dažāda kaulēšanās un tirgošanās, un, un, uh, jo mums tagad ir tāds liels instruments, lai finansētu savienojumu starp austrumiem un rietumiem, un tas viss beigās tiek reducēts uz nacionāliem budžetiem, viss tiek sadrumstalots un nekā vairāk nav. Tam nu gan es nevarētu piekrist. Mm, deputāti, eh, vairāk deputāti jautāja, kādēļ šie desmit miljardi šajā instrumentā dod vairāk nekā kohēzijas fondā Šeit mēs runājam par skaidru pārvaldības sistēmu, un šeit ir pavisam cita filozofiskā pieeja. Šeit kohēzijas finansējums, protams, ir svarīgs, tas ir paredzēts nacionālām prioritātēm, bet šeit mēs runājam, šajā gadījumā mēs runājam par lieliem projektiem, un šeit ir runa par to, kā apvienot Eiropu transporta jomā. Un jāsaka, ka lielākie kritiķi, skaļākie kritiķi ir Višegrādas valstīs un š, Tušana kungs, kas pārstāv Čehijas valdību, ir šīs grupas runas vīrs šobrīd. Un Nākošā gada sākumā mums ir jau paredzēta tikšanās, un mēs centīsimies uh, uh, apspriest to, kā š, kādus noteikumus paredzēt uh, projektiem, lai tie uh, tiktu pieņemti šā finansējuma piešķiršanai, lai tiem būtu tiesības uz šo finansējumu. Uh, un par uh, līdzfinansējumu, par finansējumu līdz pat 85%. Tam jābūt skaidri, saprotamam. Tad mums vēl ir arī tādi tehniski jautājumi. Komisija ir paredzējusi noteikti griestus 2,5 procentu apjomā no IKP eh, jebkādam struktūru fondu atbalstam. Un jums jāsaprot, ka 10 miljārdi ir ārpus šiem 2,5 procentiem, jo nevar būt tā, ka ir uh, valstis, kuras jau ir izmantojušas šos 2,5% un būtu gatavs darīt vairāk, bet tā mēs nevaram dot, tad jādod valstīm, kuras nespēj šos līdzekļus apgūt, tā nedrīkst būt. Un jāsaka, šie 10 miljārdi ir ārpus 2,5% paredzētajiem griestiem. Jums un dalību valstīm ir arī jādomā par to, kā to visu saskaņot ar subsidiaritātes principu. Mēs uzskatām, ka šie projekti ir saistoši. Ja dalību valsts paraksta saistības veidot koridoru, tad šīs saistības tiek pildīts un viss tiek īstenots, un mēs arī no savas puses tā darīsimies. Bet, protams, vēl ir jautājums par to, kā visu precizēt un uh, kā tiesību aktos to visu iestrādāt, un pie tā mums vēl ir jāstrādā. Priekšsēdētājs, paldies komisāra kungs par jūsu stāstījumu, par atbildēm uz jautājumiem, paldies arī deputātiem par to, ka viņi spēja iekļauties uh, laika ierobežojumos, un uh, cerams, ka jūs arī spējāt uh, saņemt atbildes. Un es gribu teikt, ka mums ir jāpārliecina arī reģionālās attīstības komiteja par to, ka mēs negribam viņiem nekādus naudu nozakt, ka šeit ir runa par transporta sistēmas attīstību. Uh, Es vispirms gribu komisāru kungs jums un jūsu līdzstrādniekiem vēliet ļoti priecīgus Ziemassvētkus un gribu atgādināt deputātiem, ka mums šo pēcpusdienu ir paredzēta uzklausīšana par uh, digitālajiem takogrāfiem. Un es gribu lūgt kolēģus nākt uz šo uzklausīšanu, lai nebūtu tā, ka ir tikai klāt mūsu referenti Tikau kundze un, un uh, eksperti. Un gribu jums atgādināt, ka pēc tam mēs izskatīsim arī Rikei kunga ziņojumu par um, dubultu konstrukciju kuģiem. Paldies, šī sēdes daļa ir slēgta.